tam, kad Viorika Dančila ir ievēlēta par Rumānijā par premjerministri, Eiropas parlaments arī paziņo par viņas vietu atbrīvošanu sākot ar 18. gada 29. janvāri. Rumānijas komitētās iestādes arī ziņojušas Eiropas parlamentam, ka Gabriela Zoāna sākot ar 18. gada 30. janvāri aizstās Vioriku Dančilu. Es sveicam jauno kolēģi mūsu vidū atgādinam, ka ir pilnām tiesībām strādā parlamentārā organos atbilstīgi reglamentu noteiktiem eh, noteikumiem. Tālāk juridiski.